il Presidente. Buongiorno. Esiet sveicināti visi, godājumie kolēģi. Kā jūs zināt? pēc tradīcijas ir jāsagaida priekšsēdētāja konferences beigas, pirms mēs varam pāriet pie balsošanas. Iesākumā vēlos jūs informēt, ka Rozario Kročeta, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, ir nosūtījis parlamenta priekšsēdētājiem lūgumu aizstāvēt viņu parlamentāro imunitāti saistībā ar pirmstiesas izmeklēšanas procesu Palermo tiesā. Saskaņā ar reglamentu šis pietiek, pieteikums tiek nosūtīts uz juridisko lietu komiteju, kura ir kompetenta šajā ziņojumā. Un tagad